Dobry wieczór, witam Państwa. Myślę, że... Labvakar, sveicu jūs ļoti sirsnīgi. Es domāju, ka mēs varam sākt balsošanu, jo pirmdienas Strasbūras sēda mums šodien, un tieši tā grēvēja visi, lai es varētu sākt šodienas darba kārtības projekts, un uh, darba kārtība tiek pieņemta, es ceru. 19 valodās tiks nodrošināts tulkojums un varu teikt, ka mūsu komisijai ir nepieciešams pieņemt lēmumu pār solidaritātes korpusu un par to, lai mēs atbalstītu to saskaņā ar reglamentu, ar ko saskaņā ar ko komisija, kā grozījumus nāk klajā ar saviem priekšlikumiem, ir nepieciešams attiecīgai komitejai uh, iesniegt priekšlikumu. Šobrīd tā ir kultūras komiteja, tāpēc es gribētu jums sniegt informāciju par to, līdz kuram brīdim drīkst iesniegt grozījumus. Tas ir līdz piekdienai 13.00. Grozījumi ir iesniedzami ar 84NN sistēmas starpniecību un 6. Eh, novembrī ir paredzēts mūsu komitejā balsot. Un tagad lūdzu Hauslinga kungs. Lūdzu īsi. Priekšsēžu kungs. Es gribētu lūgt piekto darbas kā, darba kārtības jautājumu balsojums par atjaunīgiem energoresursiem šodien noņemam no darba kārtības, jo mūsu referents jums un citiem ir rakstījis, ka mūs neapmierina līdzinējā procedūra. Ja tiek uh, organizēts tikšanās, kur neviens ēnu referents nevar ierasties, un tad tiek slēgt kompromis, kas neapmierina viss, tas man šķiet nepieņemam. Vides komiteja ir atlikusi balsojumu uz oktobra beigām, tātad mums pietiktu laika vai nevarētu tomēr strādāt savādāk ar politiskām grupām, paraudzīties un panākt labāks kompromiss. Es aicinu uh, piekto punktu šo balsojumu atlikt uz nākamo uh, sēdi. Mums pietiks laika arī tad vēl nobalsot par šo jautājumu. Saskaņa ar mūsu rīcībā esošo informāciju sekretariāts mums teica, ka pagaidām nav lēmumā par to, vai viņi plāno pārcelt balsošanas datumu. Tātad NV komitejas līmenī pagaidām lēmums vēl nav pieņemts, un tagad lūdzu Pētinkungs. Hvala, gospodine predsjedniče, poštovane kolegice. Priekšsēž kungs, kolēģi. Es nepiekrītu Hoislinga kunga priekšlikumam atlikt balsojumu, jo mums ir bijušas ilgstošas sarunas, lai panāktu kompromisus kuriem piekrīt politisko grupu vairākums. Mums bija četri, četras ēnu referents sanāksmes, arī vēl tehniskās sanāksmes. Esmu vedusi sarunas ar lielāko daļu ēnu referentu jau vairāk kārt, lai izprast viņu nostājas un panākt iespējami kvalitatīvāku agri atzinumu. Ir svarīgi skaidru agri nostāju paust pirms NV komitejas balsojuma, un priekšsēžkungs piekrīt jums, ka komitejas balsojums netika atlikts. Tātad tas nav, neatbilst uh, patiesībai. Mēs šeit esam, lai lauksaimnieki interesi aizstāvētu un lai lauku vide varētu izdzīvot un attīstīties. Tādēļ es atliek, aicinu neatlikt um, uh, balsojumu un balsot šodien. Nu, Tad mums bija šobrīd uh, uzstāšanās no priekšlikuma izteicēja, un tad bija cits uh, deputāts. Nu, tagad varbūt varam daram tā, ka mēs ļausim atbildēt uh, uz uzdoto jautājumu. Lūdzu, Agņukungs. Nav bieži, ka es atbalstu Mātinu Hoislingu, bet mans uzdevums ir kavēt likumdošanu šajā parlamentā, īpaši šajā energo um, eh, augu jomā. Es atbalstu Hoislingu. Panie, panie, panie, panie. Agņokungs, nav mums daudz laika, bet es īsti nezinu, kam jūs tikko palīdzējat ar šiem vārdiem. Vai nu tam, kas nāca klājā ar priekšlikumu, vai arī ar mūsu, mūsu referendumu. Takula, Takula kungs, lūdzu. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Paldies, priekšēd. Man jāsaka, ka Pētīra ir veikusi lielisku darbu, viņa ir pacietīgi strādājusi ar ēnu referentiem, mūsu diskusijas ar viņu ir bijušas labas, es pilnīgi atbalstu viņas darbu. Man nav izprotams, izprotam Hoislinga nostāja, atbalstu Pētīras kundzi Viņa ir veikusi lielisku darbu kā referenti. Viņa ir uzklausījusi visu ēnu referentu. Ma pan Kavel, pani Petir, pan poseł. Lūdzu, Andrija kungs. Oui, merci, monsieur le président. Moi, avant tout, je, je comprends totalement. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, saprotu, kas tiek lūgts, tas ir svarīgi. Esam panākuši progresu, un pēc tam skundze uz to varbūt eh, līdz galam nenorādīja. Es domāju, ka uh, šis ir jautājums, pie kā mums vajadzētu vēl piestrādāt. Jo jautājums par enerģiju, tur vajadzētu panākt eh, vienprātību. Es domāju, ka mēs darbus vēl pabeiguši nesam. Eh, līdz ar to es atbalstu to, ko lūdzu kolēģi. Ok, pan, pan poseł Sandra. Nu labi, tad Sandra. Sí, es eh, para manifestar también... Eh... Es vēlos eh, atbalstīt Hoislinga kunga priešlikumu. Nu, neviens cits nav pieteicies, līdz ar to darām tā, ka, ka Dante kungs varētu izteikties. Lūdzu. Nu, es esmu pārsteigts par visu to, ko es dzirdu. Nav nekādas noteiktības Mm, mēs taču zinām, ka NV turpmākajās stundās nenobalsos. Līdz ar to mēs riskējam tik svarīgā dosjē, ka mums nebūs tad uh, lauksaimniecības komitejas viedokļi. Es nezinu, tas taču ir mūsu atbildībā. Mums ir bijušas nedēļas laika, lai sagatavotos. Es saprotu, ka dokuments ir sarežģīts, bet nesaprotu, kā mēs varam nenonākt pie mūsu atzinuma. Państwa, jeszcze przed chwilą pytałem Pirms kāda brīža jautāju mūsu sekretariāta vadītāji, vai Envi lēmums jau ir pieņemts, viņš teica, ka nav, un tāpēc arī nevaram zināt, vai viņi plāno kaut ko atlikt. Nu, tāpēc varbūt, varbūt mēs varam tomēr sagatavot savā dzenamu. Bet es domāju, ka visi, kas gribēja, jau ir pauduši savu viedokli. Tāpēc arī labāk balsosim. Kas ir par Hauslinga kunga priekšlikumu elektronisks balsojums? Nu, jūs zināsiet, kur pār, kur pret un tā tālāk. Tātad elektroniski balsojam, sākam balsot. Oh, blue. Nu. Okay. Mm. One EPP too many. Un, un PPE doit retirer sa carte, s'il vous plaît. Ir viens ETP par daudz. Sorry, przechodzimy do projektu. Tagad ir grozījuma priekšlikums pār priekšlikumu attiecībā uz sarunu pilnvarām, lai turpinātu tirzniecības sarunas ar Austrāliju. Un tagad lūdzu Andriu kungs, kas ir mūsu atzinuma sagatavotājs, vai jūs, Andriu kungs, gribētu kaut ko teikt, bet Inta komiteja ir atbildīgā komiteja, un mēs esam šo ziņojumu sagatavojuši ļoti ātri, bet laikam Andriju kungs gribētu kaut ko teikt, lūdzu. Oui, merci, Paldies, priekšsēdētāji. No sākuma gribu pateikt, ka abi divi atzinumi ir ārkārtīgi būtiski lauksaimniecības jomā. <clears throat> Es domāju, ka ziņojums parāda ļoti labu kolektīvu darbu un gribu teikt paldies visiem ēnu referentiem, visiem kolēģiem, kuri piedalījās un nāca klajā ar ļoti noderīgiem grozījumiem. Mēs eh, centāmies rast vienprātību, protams. Nācās iziet uz kompromisu un eh, tiešām jāsaka paldies ēnu referentiem, vienmēr viegli nebija. Un gribu, protams, teikt paldies arī sekretariāta komandai, ka viņi mums palīdzēja darbā. Bardzo dziękujemy. Liels paldies! Tagad ir balsojums. Kompromiss elektronisks balsojums, un ja ir kādas šaubas, tad arī elektroniski. Pirmais grozījums par. Paldies, pieņemts. Otrais grozījums par. Paldies, pieņemts. Kompromiss viens. Gal balsojums notiek elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. Tagad ir grozījums 9. Kas ir par 9. grozījumu? Par. Paldies, pieņemts. Kompromiss 2. Sākam balsot. Kompromiss 2. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. Grozījums 116. Kas par 116. grozījumu? Paldies, pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. Tagad ir kompromiss 4. Sākam balsot. Ceturtais kompromiss. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. Tagad ir piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums 19. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Tagad ir 22. grozījums par. Pieņemt. Nē. Labi, jāpārbauda, līdz ar to 22. grozījums tiek pārbaudīts elektroniski. 22. Sākam balsot, beidzam balsot. Par viens S un D par daudz. Ok. Uh, e, Busujiem. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts grozījums. Sirsnīgi apsveicu. Kom 27. grozījums, kas par? Pieņemts. Kompromiss 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir kompromiss septiņi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums 39. 39. grozījums. Kas ir par? Pieņemts. Grozījums 40 par. Pieņemts. Grozījums 55 par. Pieņemts. Grozījums 57 par. Prot, pret, noraidīts. Grozījums 58 par. Pieņemts. 51, 61 eh, grozījums par. Pret. At, noraidīts. 65 par. Pieņemts. Kompromiss 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir 78. grozījums, kas par. Paldies, pieņemts. Grozījums 73. Par. Pret. Noraidīts. Kompromis 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis 10. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums 110. Kas ir par? Paldies, pieņemts. Kompromis 11. Sākam balsot. Sākam balsot par 11. kompromisu. Paldies, beidzam balsot. pieņemts. Tagad ir grozījums 98, kas par, kas pret, norēdīts. Grozījums, nē, ir jāpārbauda. 98. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 107. grozījums par pret noraidīts 117. grozījums par 100. grozījums par pieņemts grozījums 102 par pret noraidīts grozījums 105 par pret noraidīts grozījums 108 par pret Noraidīts, bet ir jāpārbauda 108. grozījums pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 109. Kas par? Pret. Arī šeit labāk pārbaudīt. 109. grozījums pārbaudam, sākam pārbaudi. Beidzam balsot. Noraidīts. Neliela starpība, bet noraidīts. 112. grozījums par, pret, noraidīts. Grozījums 113 par, pret, noraidīts. 114 par, pret, noraidīts. 115 par pret. Jāpārbauda. 115. grozījums. Izskatās, ka noraidīts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 117. grozījums par pret. Noraidīts. Tagad par ziņ, atzinumu kopumā ar grozījumu, grozījumiem elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Liels paldies un sirsnīgi apsveicam atzinuma sagatavotāju. Vai jūs gribētu izteikties, lūdzu? Oui, merci, le président. Très rapidement. Paldies pavisam īsi. Nu, ir skaidrs, cik svarīgs ir šis uh, ziņojums, uh, to vien parāda balsojums. Rezultāts atbilst mūsu ambīcijām, un es ceru, ka komisija to traktēs kā būtisku signālu šajā ļoti būtiskajā jomā, un es ceru, ka varēsim nodrošināt arī brīvu viedokļu apmaiņu, lai saprastu, kādas ir grūtības lauksaimniecības nozarē un cik nepieciešama ir globāla vīzija. Nu, ceru, ka komisija to visu ņems vērā. Paldies! Lielas paldies par atzinumu sagatavošanu. Un, ja es saprotu, ka vienošanās šobrīd ir tāda, ka jūs turpināsiet uzraudzīt visu šo procesu, kā notiks tirzniecības sarunas. Un, ja būs vēl kādas uh, uh, sapulces paredzētas, tad lūdzu piedalieties un sniedziet mums informāciju. Un, ja ir varbūt kāda īpaša situācija, tas nedziet informāciju koordinatoriem un arī mūsu komiteju. Tālāk ir Inta komitejas priekšlikums un ir paredzēts oktobra otrajā plenārsēdē, eh, plenārsēdes sesijā balsot. Tagad ir ieteikums padomai par ierosinātām sarunu pilnvaram tirzniecības sarunās no mūsu puses ir atzinuma sagatavotājs Džeims Nikolsons. Un tagad lūdzu Nikolsona kungs. Es izteikšos ļoti kodolīgi. Es arī gribētu pateikties visiem, kas bija iesaistīti šajā darbā, kas nāca ļoti grūtā laikā pirms vasaras atvaļinājuma Tādēļ jāpateicās ļoti ne tikai komitejas darbiniekiem, bet arī maniem EKR līdzstrādniekiem un maniem ēnu referentiem, kas strādā ļoti labi. Paldies viņiem visiem! Es domāju, ka mums ir sanācis līdzsvarots ziņojums un jābalso, jo mums paliek vēl daudz darāmā. Paldies! Bardzo dziękuję. Liels paldies! Un turpināsim līdz ar to ar balsošanu. Ceturtais grozījums. Kas par? Paldies, pieņemts. Grozījums divi par. Grozījums divi, kas sākam balsot. Nē, tas ir kompromiss, atvainojiet. A kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir B1 kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tagad ir grozījums. Sešdesmit. Kas par 60. grozījumu? Kas par? Pret? Noraidīts. 40. grozījums. Kas par? Pieņemts. Grozījums 43 par pret noraidīts. Kompromiss C. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad kompromiss D. Kompromiss D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. Tagad ir kompromiss E. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts, līdz ar to tagad ir 53. grozījums, Agņokonga grozījums, kas par? Paldies, pieņemts. Tagad F kompromiss, sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts, tagad ir 67. grozījums. Lūdzu. Sī, grācie, prezidente. No, eh, d'accord. Jā, paldies priekšsēdī. Piekrītu referentam Es gribētu mutisku grozījumu pie 67. punkta. Es to pateikšu angļu valodā. Uh, after those sectors, especially with regards to the monopolistic structure of some industries, and in particular of the dairy sector in New Zealand. And then continues the amendment. Un tad turpinot tāpat kā grozījumā. Paldies. Nie ma, nie ma uwag. Nav nekāda iebilduma, es skatos, nu tad mēs varam balsot. Balsot par grozījumu ar mutisko grozījumu. 67. grozījums līdz ar to ir pieņemts ar šo grozījumu. Kas ir par šādu variantu? Kas pret? Izskatās, ka pieņems, bet labāk pārbaudiet. Uh, pārbaudīsim elektronis 67. grozījums. Nu, kā jau teicu, izskatījās, ka pieņemts, bet labāk pārbaudīt. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. grozījums. Liels paldies tagad ir 68 par. Pret. Kaut kas īsti nav līdz galam skaidrs, labāk pārbaudīsim. 68 sākam balsot. Sākam balsot. 68. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 69 par. Pieņemts. 70. grozījums, bet tur nav jābalso. Kompromiss gā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss H. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 80. grozījums. Par. Pret. Noraidīts. Grozījums 82. Par. Pret. Noraidīts. Mm. 85 atkrīt līdz ar to 86. 86. grozījums. Par pret noraidīts. Grozījums 87 par pieņemts. 90 par pieņemts. 94 par pret noraidīts. 95 par pret noraidīts. 96 par pret noraidīts. 97 par pret noraidīts. Noraidīts. 98 par. Pret. Noraidīts. 99 par. Pret. Noraidīts. 100 par. Pret. Noraidīts. 39 par. Pieņemts. 101 par. Pret. Noraidīts. 103 par. Pret noraidīts 104 par pret. Sprawdzamy. 100, sorry, 100, 108, okay. Nē, atvainojiet, ir 108. grozījums. Jāpārbauda, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Nekova kunga grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 112 par pret noraidīts 111 par pret 111 jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 113 par pret. Noraidīts. 116 par pret noraidīts, 117 par pret noraidīts, 118 labāk pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad uh, atzinama priekšlikums kopumā, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Liels paldies un mūsu atzinuma sagatavotājiem. Paldies, vai jūs gribat izteikties? Nē, bet tad sirsnīgi apsveicam jūs. Apsveicam arī visus ēnu referentus un arī visus citus. Un arī lūdzu turpiniet uzraudzīt uh, tirzniecības sarunas ar Jaunzēlandi. Un 12. oktobrī ir paredzēts Intas komitejas balsojums, ja tur būs kādas problēmas, tad kaut kas var mainīties, ja ne 2. oktobra sesijā. Tālāk ir atjaunojama energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana. Petira kundze ir mūsu atzinuma sagatavotāja, atbildīgā komiteja ir ITRE. un arī Envi. Viņi ieguva iesaistītās komitejas statusu. Ir īpaša 53. panta plus formula, kurā ir noraidīt, norādīts arī, ka Agri un Tram komiteja atzinumu sagatavotāji tiek iesaistīti, tātad arī ITRA komitejas referents un notiek trialogs. Un tagad lūdzu Petiras kundze, vai jūs varētu pastāstīt mums, lūdzu. Hvala, gospodine predsjedniče. Priekšsēd. Kā jau jūs minējāt, šis ir ļoti svarīgs dokuments, diezgan sarežģīts. Ļoti priecājos, ka man ir izdevies panākt labus kompromisus ar vairumu politisko grupu. Tādējādi es domāju, ka pēc ziņojuma pieņemšanas mūsu komitejas nostāja būs skaidra. Es gribētu arī izmantot iespēju pateikties visiem ēnu referentiem un viņu darbiniekiem par ieguldījumu, jo es domāju, ka kopsavilkumā mums sanāca ļoti lab, labs kompromiss, un es gribētu īpaši pateikties Vasilim Magnim, kas eh, komitejā pārņēma šo dokumentu paketi. Tieši pirms balsojuma viņš sagatavoja saulēcīgu balsošanas sarakstu. Liels paldies par to, un paldies ar mani asistentei Domagui Karnakai un ETP grupai un aicinu jūs atbalstīt šo ziņojumu, jo tas ļoti svarīgs eh, laukvidēju un uh, mūsu zemniekiem. Liels paldies! Es zinu, ka bija dažādas problēmas ar šo ziņojumu, bet izskatās, ka viss ir atrisināts un par pagātni varam aizmirst, līdz ar to tagad varam balsot par dokumentu. Sākam balsot 223. grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. grozījums 225 un 6 līdzīgi, kas par, kas pret. Jāpārbauda, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 227. Uh, grozījums, kas par, kas pret Jāpārbauda, ļoti atvainojos, ka jāpārbauda tik daudz, bet sākam balsot. Sākam balsot. Paldies, beidzam balsot. Noreidīts četru balsu atšķirība. 228. grozījums, kas par. Paldies, pieņemts. 229. grozījums, kas par. Pret. Noraidīts grozījums 7 un 230 identiskas, kas par pieņemts. 232 grozījums par pret noraidīts. 233 grozījums par pieņemts. 234 par pieņemts. 235 6 un 7 identiski par pieņemts. Grozījums neīrā pārbauda labi. Sākam balsot, beidzam balsot. Beidzam balsot. Mogę powiedzieć, mogę powiedzieć. Nu, varu teikt, ka gan pieņemts, gan noraidīts. Bet ir noraidīts. 203 nesoties grozījums par pret. Pieņemts, bet ir jāpārbauda. Jāpārbauda. 238. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 239 par. Pret. Pieņemts. Grozījums 240 par. Pret. Noraidīts. Nē, ir jāpārbauda labi. 240 jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 241 un 42 identiski grozījumi, kas par pieņemts. Kompromiss 2. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums 245. Kas par? 245. Par. Pret. Jāpārbauda 245. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tā ir 247, 248, kas par, kas pret? Noraidīts. Grozījums 254 par. Pret. Jāpārbauda 254. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Ar nelielu starpību. 255. Kas par? Paldies, pieņemts. Tagad grozījums. Divpadsmit. 12. 12. grozījums, kas ir arī 258 un 259 par pieņemts. Tālāk ir grozījums 261, kas par. Paldies, pieņemts. 263. grozījums par. Paldies, pieņemts. 264 par. Pieņemts. 267 un 7 par. Pret. Noreidīts. Kompromiss 1. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums 265. Kas ir par 275. grozījumu? Par, pret, noraidīts. Grozījums 276 par, pieņemts. Kompromiss 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums 292. 292. Kas par? Paldies, pieņemts. Līdz ar to grozījums 294. 294. Kas ir pār 294. grozījumu? Tagad ir 294 gās par 294 par pret. Jāpārbauda. 294. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tāda līdz ar tos. Labi. 17. grozījums, mazliet pabīdamies uz priekšu, gan arī trīs lapas, 17. un 321. grozījums, kas par? Pret. Deputāti. Izskatās, ka ir noraidīts, bet labāk pārbaudīsim. 17. grozījums. Sākam pārbaudi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts ar viena balss, vienas balss starpību. Un tad līdz ar to nākamie grozījumi mums ir priekšā.

325 par pret noraidīts, 326 par pret noraidīts, 327 par pret noraidīts, 18. grozījums par pret pieņemts. 333. grozījums Millera kunga grozījums, kas par pret pieņemts 335 par pret noraidīts 336 par pret noraidīts 337 par pret noraidīts 338 par pret noraidīts 339 par pret noraidīts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 Pieņemts 347 par. Pieņemts 348 par. Pieņemts 349. Nē, 348 jāpārbauda labi. 348 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 3, 4, 349, kas par?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 356. Ne, ir jāpārbauda 355. To. Sākam balsot, beidzam balsot. Sāk, beidzam, beidzam balsot. Noraidīts. 300. 356 par pret noraidīts.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 2 par pieņemts, 3, 7 jāpārbaudīja. 372. grozījums. Sākam balsot. EPP bija sarakstā bija par. Labi. Tātad 372 beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 373 par pret. Noraidīts 374 par pret. Noraidīts 375 par pret. Jāpārbauda 375. grozījums. Pārāk ātri tika balsots. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 3. Sākam balsot. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Nekādu komentāru. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 4. Sākam balsot par ceturto kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 410, kas par? Pieņemts. 24. grozījums par? Pieņemts. 411. grozījums par? Pieņemts. 412. grozījums par? Pieņemts. Tagad ir kompromiss 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts, līdz ar to grozījums 414. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Tagad ir grozījums 415 un 16 par pret pieņemts, 417 par pieņemts, 418 par pieņemts. Tagad ir 411. par pret noraidīts. Kompromiss 6 sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. Līdz ar to 445. grozījums. 445. kas ir par 445. Paldies, kas pret. Noraidīts.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 Kompromiss septiņi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņems līdz ar to grozījums 472. Nu, vesels trīs lapus sanāca izlaist. 472. grozījums. Vai esat atraduši jau? Tādu varam balsot. Kas par? 472. 472 par. Paldies! Pieņemts. Grozījums tagad 471. Nē. Četri, septiņi, četri. Kas ir čet, par 474 par. Pieņemts. 475 par. Pieņemts. 473 par. Pieņemts. Četrsimt septiņdesmit seši par. Pieņemts. 478 par pret noraidīts. 479 par pret noraidīts. 480 par pret noraidīts. Kompromisa astoņi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad ir grozījums 494. 494 Heranca konga grozījums par. Pret. Jāpārbauda. 494. grozījums. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums 501 par pret. Noraidīts. Jā, pārbaudījām. Sākam balsot. Beidza balsot. Noraidīts. Grozījums 502 par. Pret. Noraidīts. Grozījums 503 par. Pret. Jāpārbauda. 503. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 504. 504. Kas par? Pieņemts. Piecsimt četri. Jā, piecsimt četri. Jāpārbauda 504, sākam balsot. Zamikam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums 508, kas par? 508 par. Pieņemts. Grozījums 39 par. Pret. Pieņemts. Grozījums 510 par. Pret. Jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 511 par. Pret. Noraidīts. 512 par. Pieņemts grozījums 40. 40, kas par? Paldies, pieņemts. Grozījums 41, kas par? Pieņemts. Grozījums 42. 42, kas par? Pieņemts. Tagad ir grozījums 518 par pret noraidīts. Grozījums 519 par pret noraidīts. Grozījums 43 un 44 par pieņemts. 521 par pret noraidīts. 520 un 522 par pret noraidīti. Jāpārbauda šie divi grozījumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 523. grozījums par. 523 par. Pieņemts. 60. grozījums par. Pret. Noraidīts. 61. par.

pieņemts. 71 un 2 par pieņemts. 7... 76 tagad. 76. grozījums. Kas ir par? 76. Kas par? Atkārtosim. Kas par? Pret. Noraidīts. 78 un 79. Kas par? Pret. Noraidīts. 80. grozījums par. Pret. Noraidīts. 81. grozījums par. Pieņemts. Kompromiss. Nē, 82. grozījums par 85. par pret noraidīts. Grozījums 86 un 87 par pret noraidīts. Grozījums 88 un 89 par pret noraidīti. Bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti bija tik daudz, tik, tik daudz deputāti, kas iesniedz šo grozījumu. Man jau šķita, ka varbūt būs lielāks atbalsts. 90 par. Pieņemts. 91. otrais par. Pret. Noraidīts. 93. par. 91 un 92 jāpārbauda. Labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 93 par. Pieņemts 94 par. Pret. Noraidīts 95 par. Pret. Noraidīts 96 par. Pret. Noraidīts. 99 par. Pieņemts. 100 par. Pret. Noraidīts.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 Noraidīts. 110 un 11 par. Pieņemts. 112 par. Kas ir jāpārbauda? 110. un 11. grozījums. Groz jāpārbauda. Sākam balsot, beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 112. grozījums. Nekāda komentāra. 112. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 113. grozījums. Par. Pret. Noraidīts. 114. Par. Labi. 115. Brannera kunga grozījums par pret. Noraidīts. 100. E, ale before? 99. 99 adopted. Night, night, ah, here. Okay. Poprawka 116. 116. grozījums par pret noraidīts. Grozījums 117 par pret pieņemts.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 mums ir jāatkārto balsojums par 101. Jo 101. ir izlaists. 101. grozījums par. Pret. Noraidīts. Tagad mēs esam pie grozījuma 117. Uh, 115, yeah, here, here. Sorry. 115. 115, yeah. 115. 115 block. 115. bija uh, noraidīts. Tātad 115. grozījums par pret noraidīts. Grozījums 116 par pret noraidīts. Lūdzu komentāri. L'amendement 117 est évident. 117. ir lielisks grozījums, labāks nekā kompromiss, bet kompromiss tika atbalstīts. Nu, tad 117, 118, 119, nu tad tie atkrīt, ne? Nu, tad mums jāķers pie 120. Nu jā, bet eh, tika balsots par 120, nē, par 116. Ļoti labi, un tagad 120. Kas par 120? 120 par. Pret. Noraidīts. Grozījums 121, 122, 123 par. Pret. Jāpārbauda. Sākam balsot. Zamekam głosowanie. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 124, 5, 6 par pret noraidīti. Grozījums 127 par pret noraidīts. 128 par pret noraidīts. 129 par pret noraidīts. 130 par pieņemts. 131 par pret noraidīts. 132 par pret noraidīts. Noraidīts. 133 par. Pret. Noraidīts. 134 par. Pret. Pieņemts. 135 par. Pret. Noraidīts. 136 par. Pret. Noraidīts. 136 jāpārbauda. Labi, labi. Pārbaudīsim 136, sākam balsot. Beidzam balsot. Simtu trīsdesmit septiņi, sestais grozījums pieņemts. 137 pieņems, 138 par, pret, noraidīts, 139 par, pret, noraidīts, 140 par, pret, Noraidīts. 141 par. Pret. Noraidīts. 142 par. Pieņemts. 143 par. Pret. Jāpārbauda. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Tagad ir grozījums 164. Skota Gau uh, kunga grozījums, kas pret, kas par, noraidīts. Grozījums 165 par, pieņemts. Grozījums 166 par, pret, noraidīts. 167 par, pret, Nu jā, mums ir vispirms jābalso, jābalso, jābalso par 167. kas par? Pret? Nē, 167, par to mums ir jābalso. Un tikai pēc tam mums ir jāsako tam, kas šeit ir rakstīts. Kas prāt, pret, noraidīts. Tagad ir 169. 169, kas par pret. Noreidīts. Tagad mums ir grozījums 169, kas jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 173 par. Pieņemts. Grozījums 174 par. Pret noraidīts. Grozījums 175 par. Pret noraidīts. 176 par. Pieņemts grozījums 178, nē, 177, neatkrīt, tad ir 178, kas par pieņemts, 179 par pret noraidīts, 180 par pret noraidīts, 181 par pret noraidīts, 182 par pret noraidīts. Noraidīts. 183 par pret. Noraidīts. 184 par pret. Pieņemts. 187 par pret. Noraidīts. Jāpārbauda 187. Sākam balsot, beidzam balsot.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 Pieņemts, bet ir jāpārbauda 190. grozījums. 190. Jāpārbauda. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 191 par. Pret. Noraidīts. 192 par. Pret. Pieņemts. 194. 194 par pret. Jāpārbauda. 194 jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 198 par pret, noraidīts. 199 par. Pieņemts. 200 par. Pret. Noraidīts. 201 par. Pret. Noraidīts. 202 par. Pret. Noraidīts. 203 par. Pieņemts. 215 līdz ar to. 215 par. Pieņemts. 216 par. Pieņemts. 217 par. Pieņemts. 218 par. Pret. Noraidīts. 219 par. Pieņemts. 220. 220. Agņokungs, viņš gribētu pārbaudīt, ja? 220 par. Pret. Norēdīts. 220. 524 par. Pieņemts. 2525 par pieņemts. 526 par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 538 un 539 pār pieņemts. Tagad, tagad mums ir grozījums 10. Kompromis 10. Sākam balsot. Kompromis 10. Beidzam balsot pieņemts. Līdz ar to tagad mums ir balsojums par dokumentu kopumā. Mums ir balsojums par dokumentu ar grozījumiem. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atzinums ir pieņemts. Eh, sirsnīgi sveicam mūsu atzinums sagatavotāju. Vai jūs gribētu izteikties? Hvala, gospodine predsjedniče. Eh, Pani poseu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju teikt paldies visiem, kas atbalstīja ziņojumu, kurš ir ticis pieņemts ar eh, lielu pārsvaru. Un tas parāda, ka Agrī komitejai ir ļoti skaidrs eh, viedoklis par eh, atjaunīgo degvielu un biomasas izmantojumu nākotnē, un es esmu pārliecināta, ka NV un Inta komitejas eh, ņems vērā mūsu viedokli. Atjaunīgai enerģijas avoti līdz šim ir bijuši cieši saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu lauksaimniecības un mežsaimniecības Jautājumi ir ārkārtīgi būtiski klimata politikai, un visu šo dažādo politiku sinerģiju nodrošina to, ka ir uh, resursi, kas pieejami, pieejami par uh, saprātīgu cenu, gan runa ir par pārtiku, gan enerģiju, un mēs varam būt uh, pašpietiekami ražojot. Uh, kultūras, gan pārtikai, gan barībai, gan arī enerģijai, varam saglabāt darba vietas, veidot jaunas lauka apgabalos, un līdz ar to es domāju, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs. Un gribu vēlreiz teikt paldies pilnīgi visiem, kas bija iesaistīti darbā, un paldies sekretariātam, un paldies arī mūsu politiskai grupai. Paldies jums, atzinuma sagatavotājiem, paldies visiem deputātiem. Tagad ir viens lūgums. Vai mēs varētu domāt pār atmosfēru, lai nebūtu dažreiz sīkumi, kas mums neļauj, neļauj situāciju tā eskalēt, bet tiešām ņemam vērā to, ka mums jābūt tādiem jaukiem vienam pret otru. Vēlreiz paldies jums, paldies tūkiem. Mēs ļoti ātri tikām galā šodien un jauku vakaru! Nākamreiz tiekamies 9. un 10. oktobrī un 11. oktobrī kopā ar Envi uzklausīšana. 11. oktobrī kopīgi atklāta uzklausīšana ar Envi komiteju. Visu labu!